Eh, mūsu vidū Hogforstu kungu, kurš ir priekšsēdētājs starptautiskās eh, eh, grāmatvedības standarts padomē, un viņa kolēģi FRS priekšsēdētāji šajā viedokļa apmaiņā ar ekon locekļiem. Starptautiskā grāmatvedības standarta padome ir neatkarīga struktūra, kas, atās, kas veido starptautiskos atskaites standartus. Un ar apstiprināšanas procedūru eh, viņu konstatējumu tiek iekļauti Eiropas akī. E, Hogert kungs eh, ir strādājis Nīderlandes valdībā un viņa kolēģis eh, ir bijis Somijas bankas vadītājs, ir strādājis starptautiskajā valūtas fondā un Eiropas centrālajā bankā un ir bijis komisārs Eiropas komisijā, kā arī finanšu ministra Somijā no 87. līdz 2009. gadam. Vispirms es dodu vārdu Hogarforsta kungam uz desmit minūtēm. Okay. Chairman, uh... uh priekšsēdētāji, Vispirms, mazliet vēstures. Pirmais runātais Līkrenkungs, jo nu jau mūžībā aizgājušais Federālās rezerves priekšsēdētājs, kurš bija vispārīgi atzīts uh, eh, publisko interešu aizstāvis, un man bija iespēja uh, uzklausīt viņa runas. Viņš sacīja, ka ja nav uzticības finanšu kompānijām, tad ir jāmaina šī uzticība, jāveido caurskatāmība, tam ir jānotiek globāli. Un tas bija laikā, kad Eiropas Savienība sāka apstiprināt uh, grāmatvedības standartus, un šajā sakarā Eiropas parlamentam bija ļoti uh, svarīga loma. Tas ir vēsturisks ieskats. Ir pagājuši 18 gadi no tā laika, daudz kas ir noticis, un es, arī struktūra padome ir mainījusies, jo tagad uh, mums ir uzraudzības padome kas arī sanāks kopā Briselē šonedēļ. E, Trastīgi ir atbildīgi pār grāmatvedības atskaitību e, uzskaites standārtu padomas darbu, pāriem pie nākošā tālā. E, galvenais pienākums šīm amatpersonām ir četras. Pirmkārt, pārskatīt plašākus st st strateģiskus jautājumus attiecībā uz finanšu atskaitīšanas standartiem, taču eh, nedeterminējot padomus darba saturu. Otrais pienākums ir uzņemties atbildību par to, kā uh, tiek izveidoti un paturēti spēkā eh, piemērot finanšu nosacījumi eh, un tiek eh, apstiprināts gadskārtais budžets. Treškārt, tiek iecelti un apstiprināti ISVB locekļi un priekšsēdētājs. Un visbeidzot, uh, Eh, šo atbildīgo personu pienākums ir izveidot un grozīt operatīvās procedūras, konsultatīvos eh, noteikumus un nodrošināt pienācīgu procesu. Tad, kad standarti tiek pieņemti eh, visā pasaulē, tad ir ļoti nozīmīgi, lai pastāvētu uzticība procedūrām, kā tas notiek, lai šie pasākumi notiktu atklātā veidā un no manas puses eh, tā, eh, tas būtu viss, un es tagad dotu kolēģi ar priek, eh, kolēģiem ar priekšu atbildējuši uz jūsu jautājumiem. Nākošais runātājs Havārtkungs. Paldies Ekon komitejai par uzaicinājumu. Esmu šo, šo komiteju apmeklējis vismaz desmit reizes un ar prieku uzstājos tajā atkal. Kā jau kolēģis sacīja, darbs sākās pirms 18, 19 gadiem, un nu, jau vairāk nekā 40 valsts ir pieņēmušas mūsu standārtus, kas ir e, ievērojams sasniegums. IFRS ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem starptautiskiem ekonomiskiem standartiem, kur tiek piemērot visai plaši, pat neraugoties uz dažādām tendencēm pret globalizāciju. Un Tāpat tas ir ļoti nozīmīgs iegums investoriem, kuriem ir jāsaprot un jāuzticās finanšu paziņojumiem e, no visas pasaules, no pensiju fondiem, kuri investē visā pasaulē, un viņiem ir nepieciešama precīza finansiāla informācija, kas ir uh, ļoti liels ieguvums. Tāpat, tāpat tā ir priekšrocība multinacionāliem uzņēmumiem, kuri var izmantot eh, vienotu atskaitīšanās metodu visā pasaulē. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi nozīmīgs uh, eh, iegums sabiedrībai ir vienīga ekonomikā, kur vēl nav uh, eh, vispārēju standārtu, un es tagad runāšu par šo izņēmumu. Tas ir IFRS 17, kas ir standarts apdrošināšanas aktivitātēm, kam ir vēl jāstājas spēkā. Pāriesim pie nākošā tēla. Šobrīd ir visai liela daudzveidība apdrošinātājiem visā pasaulē, un vairums no šiem noteikumiem ir novecojuši vēl aizvien izmantojot. Um, Eh, maksājumu atbildību, kā piemēram cilvēki maksā par dzīvības apdrošināšanu, un eh, tas vienmēr tiek diskontēts eh, pēc starptautiskiem uh, Eh, starptautiskām procentu likmēm, kuras to brīdi bija daudz augstākas, un šobrīd tiek iegādāti valdību, eh, vald, iegādāts valdību obligācijas ar eh, nereti negatīvu devumu. Līdz ar to jāapzinās, ka tas ir nozīmīgs izaicinājums apdrošinātājiem, un daudz uzskaitas pasaulē neatspoguļo tos zaudējumus, ko dara šīs zemās procentu likmes. Un, piemēram, SVF un arī Finanšu stabilitātes padomu joma, kurā strādāju arī es, e, e, aicina pieņemt šo standartu, jo pašreizējā uzskaite ir tik nepilnīga. Pāriesim pie nākošā tēla. Šeit jūs redzat atšķirības starp pa to, ko eh, uzņēmumi ir garantējuši klientiem un to, ko tie gūst no valdību obligācijām. Jūs redzat, ka šis izklājums ir negatīvs. Koreja, Japāna, Taivāna, daļēji Vācijas tirgus. Šeit apdrošinātāji ir pilnīgi zem ūdens, jo eh, tiem ir negatīvas. Uh, I am sure this problem would never have been so uh, ietekme uz apdrošināšanu. Un tāpēc ir svarīgi, lai uzskaita pienācīgi notiktu jau no paša sākuma, lai ņemtu vērā šī brīža nevis vēsturiskas procentu likmes, kuras vairs nav visai būtiskas. Uh, tas būtu labs piemērs tam, kā uh, šāda nepareiza uzskaitīšanas praksa var novest pie sliktas uzņēmējdarbības prakses. Pāriesim pie nākošā tēla. IFRS 17, kā jau es sacīju, es tagad neieslīgšu e, pārāk e, detalizētos izklāstos, jo tas būtu ļoti sarežģīti, bet galvenais ir tas, ka tas vairs netiek balstīts uz vēsturiskām maksām, bet uz pašreizējiem pieņēmumiem, kuri tiek e, regulāri Eh, aktualizēti un atspoguļo opcijas un garantijas, kā arī ienākumu atzīšana tiek eh, uzlabota vai, vai vairākas apdrošināšanas kompānijas pats atzīst kā ienākumus depozītus no eh, klientiem, ja jūs esat līdzekļu menedžeris bankā, piemēram. IFRS 17 ir arī iespēja parādīt to, cik cieši mēs sadarbojamies ar EFRAG, lai pabeigtu darbu pie šī standārta. Mēs esam neliela relatīvi darba grupa Londonā, un mums ir nepieciešama arī pārējās pasaules pieredze, lai mēs varētu savu darbu pabeigt. Mēs uzklausām visus, un mēs arī uzklausām EFRAG. E, standārtu Eh, ieviešanas fāzē, kas ir sarežģīta, izskanēja dažādas, eh, dažādi jautājumi un problēmas no apdrošināšanas kompānijām, vai šo ieviešanu varētu atvieglot uh, uh, nedaudz grozot standārtus. Un šeit es parādīšu, ka no desmit tematiem, kas izskanēja, seši nāca no efrāgu, un mēs esam pagaidām risinājuši piecus no tiem. Eiropas Savienība ir viens no, viena no lielākajām interesētajām pusēm par EFRS pieņemšanu, un mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi cieši sadarboties ar mūsu eiropiešu uh, partneriem, un es uzskatu, ka tā ir atbildīga rīcība. Vēl viens eh, projekts, pie kur mēs šobrīd strādājam, ir primārie finanšu paziņojumi. Eh, tas ir visai svarīgi investoriem un uzņēmumiem. Šobrīd šeit ir runa par eh, labākas struktūras izveidošanu ienākumu paziņojumam, kur mēs varam definēt ienākumu, spēļu zaudējumu beigu rindiņā, bet ir dažādas starpsummas, eh, kas atspoguļo uzņēmumu finanšu sniegumu. Mēs to neņēmām vērā, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tik ļoti daudzi eh, uzņēmumu ieviestie pasākumi ir nākuši, ir parādījušies pēdējo desmitgadē. Šie pasākumi eh, varētu E, nereti nesniedz pareizu skatījumu uz uzņēmumu darbību. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka ir jārīkojas, ir kā ir jādefinē starpsummas un arī jāpieprasa vairāk uh, disciplīnas um, kopējā darbā. Mūsuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Tāpat arī ir ļoti daudz automātiskas digitālas infor, eh, finanšu informācijas, eh, kad, kāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka jo vairāk dati ir pieejami, jo vairāk eh, šī ir nepieciešams šo informāciju pienācīgi strukturēt, un tam tika pievērsta nepietiekama uzmanība. Un priekšsēdētāji, ja vēl man ir pāris minūtes, tad daži vārdi par uh, mūsu lomu plašākā korporatīva atskaites, atskaites sistēmā. Eiropā mēs runājam pār finanšu atskaitīšanos, bet vienmēr esam atzinuši to, ka ļoti daudz finanses vēl būtisks informācijas, piemēram, Eh, informāciju par biznesa modeli vai netaustāmiem eh, pamatlīdzekļiem, kā piemēram jūsu uzņēmuma eh, tīklojuma funkcija. Šī veida informācija nevar tikt iekļauta bilansē vai finanšu atskaitē, jo Eh, to ir ļoti grūti izmērīt, bet mēs atzīstam, ka tā var būt eh, svarīga investoriem. Tāpēc par to, to vajadzētu runāt gada pārskatā un menedžmenta komentārā. Mēs esam iekļāvuši neobligātās vadlīnijas par to, kā šos aspektus ņemt vērā atskaitē. Mēs apzināmies arī, ka ilgspējības informācija, kļūst finansiālā eh, ziņā aizvien būtiskāka, un mēs esam paredzējuši arī komentāru paziņojumu šajā sakarā, ja pastāv ilgtspējības problēmas, kas var iespektēt finanšu rezultātus, ja ne tagad, tad nākotnē, tad tos vajadzētu iekļaut menedžmenta komentāros. Mēs eh, vismaz paredzam kādu veidu, eh, kā to risināt. Un Noslēgumā pāris vārdi par Iboru, jo tas skar daudz Eiropā. Ibor e, nomaiņa. E, ir radījusi ļoti daudz e, jautājumus pēc tam atskaitas sagatavošanā, un mēs sadarbojamies cieši ar Eiropas komisiju, lai mēs laicīgi varētu darbu uh, pie šiem jautājumiem pabeigt no manas puses. Tas būtu viss, un tagad es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Nav. Paldies, pārējām pie eh, jautājumiem un atbildēm. Eh, jautājumam un atbildē kopā 5 minūtes. Tagad ETP vārdā jautājumu uzdodas ir pa pitikainēm. Paldies par jūsu iesniegto ievadu. Es gribētu norādīt uz diviem punktiem. Tātad mums ir šie izaicinājumi ar likviditāti un pēļņu uh, apdrošināšanas uzņēmumos. Tālāk par uh, fosīlo kurināmo eh, radīto risku, tāpat neparedzētie uh, ierobežojumi, ko nosaka IFRS noteikumi, kas padara ilgtermiņa investīcijas ļoti eh, grūti īstenojamas attiecībā uz risku. Es gribētu jautāt, vai esat paredzējuši vai domājuši par to, ka varētu izdarīt korekcijas LDI aprēķinos uh, attiecībā uz ilgspējības uzskaitīšanu. Es domāju, ka mums jābūt skaidrai sistēmai, ko mēs uh, meklējam un kā meklējam, uh, kā tas ir attiecībā uz ekonomisko pusi. Un klimata riski un citi eh, ir eh, arī eh, var izrādīties vēl lielāki riski nekā tīri finanšu riski. Jā, paldies, šis jautājums ļoti tiešām labs, un to mēs dzirdam bieži. Nu, pieņēmām, pieņemsim, ka Eiropas Savienība noteiks ļoti stingrus likumus attiecībā uz naftas un gāzes uh, industriju, kas piespiedīs dažu gadu laikā pārtraukt vai lielāko daļu šīs nozares darbības. Un, ja var konstatēt, ka ieveiktās ja investīcijas infrastruktūrā vairs nav iespējams atgūt, tad uh, Uh, grāmatvedības noteikumi prasa, lai tas viss parādās uh, bilancē un paziņojumā par um, peļņu. Tad tas būtu, to mēs redzēsim turpmāko 3-5 gadu laikā, un tad grāmatveži vienkārši dara savu darbu. Te nekas īpaši daudz nav jāmaina. Ir arī citi riski, kas ir vairāk ilgtermiņa riski Uh, naftas, gāzes uzņēmumiem, runājot par 10, 15 gadiem uh, tālu nākotni. Šobrīd uh, naftas patēriņš ir lielāks nekā jebkad bijis iepriekš, bet šeit politiskā ziņā var paredzēt stingrāku regulējumu, oglekļa nodokļa ieviešanu, Tātad uh, šeit vairāk ir uh, jādomā par tālāku nākotni, šeit par pārvaldības komentāriem drīzāk ir runa par to, ka drīzāk kvalitatīvi nekā uh, finansiāli var aprakstīt, kādi riski pastāv uzņēmumam nākotnē. Jums ir iespēja uzdot īstu papildu jautājumu, ja vēlaties. Jā, šeit, protams, ir iespēja uh, diskutēt par šiem jautājumiem, bet uh, līdz tekušiem kvalitatīviem datiem es vēlētos, lai tiktu uh, piemēroti diezgan stingri uzskaits noteikumi attiecībā uz CO2 tonnām un uh, Uh, bioloģiskās daudzveidības ap, mm, ietekmēšanu un uh, es domāju, ka šī būtu īstā vieta, lai uh, šādus jautājumus iekļautu globālajos grāmatvedības standartos. Atbildi jau ir daži standarti un uh, ietvari, kas pastāv. Piemēram, darba grupa par klimata informācijas atklāšanu finanšu stabilitātes kolēģijā jau prasa uzņēmumiem izvērtēt ilgtermiņa scenārijus. Tātad šeit ir iekļauta arī kvantitatīva informācija, bet ne uh, tā nav tik precīza kā grāmatvedībā, jo grāmatvedībā tiek uzskaitīts tas, kas jau ir noticis, un uh, šeit ir daudz stingrākas prasības. Bet šāda veida informāciju noteikti var iekļaut um, pārvaldības komentāros uh, vai vadības komentāros, un tātad tas arī notiek. Sot so, sociāldemokrātu vārdā Ainelomas kungs. Liels prieks, ka mūsu komitejā ir ieradušies tik pieredzējuši eksperti, un man ir divi jautājumi. Pirmais ir par IFRS 17, kāda ir pašreizējā situācija, un otrs ir par uh, audita uh, nozars lomu. Tātad jūs uh, esat uh, veidojuši šo sistēmu, kas šobrīd pastāv, jo uzticēšanās un atklātība ir uzmanības centrā, un mēs šeit domājam gan finanšu sektoru, gan citus. Bet ne visas valstis uh, pilnībā piemēro IFRS 17 standartus, un man liels pārsteigums ir tas, ka ASV tos nepiemēro, kaut arī piedalījās sistēmas veidošanā. Uh, jūs aktīvi darbojoties šajā jomā pirms 18 gadiem, kādi e, ir pam, kāds pamats ir šim ASV lēmumam un kā tādējādi var salīdzināt uz e, apdrošinātāju publicēto informāciju. Tālāk par e, auditoru lomu. Mēs zinām, ka grāmatvežiem šeit ir ļoti svarīga loma un ka uzņēmumi rūpīgi domā par savām finansēm. Pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši daudzus skandālus, kuros arī grāmatvežiem ir bijis negatīva loma. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par apvienotās karalistes ko, konkurences iestādes ierosinājumu. Tātad uh, Uh, nodalīt auditu no, uh, no uh, grāmatvedības uzskaits. Paldies! Jā, jūs arī esat bijušais finanšu ministrs, tādu esam vismaz trīs šai zālē. Kā jau jūs pareizi teicāt, sākumā ASV bija ļoti aktīvi iesaistīti šai procesā un Pols Lokers uh, darbojās, bet pēc finanšu krīzes mūsu ceļi šķīrās. bet mūsu sadarbība joprojām ir labā, es gribētu precizēt. AFRS uh, finanšu ziņojumi tiek atzīti, ASV tirgos arī ir kopīga taksonomija bet abas puses uzskata, ka ir eh, jānovērš eh, potenciālie eh, traucējumi starptautiskās tirsniecības attiecībās. Mums bija pilnvarirnieku tikšanās Ņujorkā, mēs apmeklējām apvē, ASV atbildīgo iestādi un ISB ir arī cieša sadarbība ar mums. Tas varbūt nav pilnīgi ideāli, bet viss darbojās un svarīgākās jomās mums ir vienādi principi un, protams, tāpat laikā IFRS pielietojums ir kļuvis plašāks janvārī apmeklēju Ķīnu un Indiju un pirms tam arī Japānu, lai uh, redzētu, kā šīs jurisdikcijas īsteno IFRS un tie tiešām ir globāli standārti, vairums uzņēmumu tos pielieto. Un uh, visā pasaulē uh, tie tiek piemēroti vienādi. Protams, būtu bijis, ja mums, uh, mēs būtu visi kopā, bet, nu, ir labi, ka mums ir kopīgi principi, ka darbības, darbība netiek traucēta, mums ir tāda uh, mierīga, draudzīga līdzās pastāvēšana, bet, uh, nu, globālie standārti kļūst ar vien vairāk par realitāti. Jā, nu, neliela piebilde. Ša ASV 2011. gadā uh, nolēma uh, nepiedalīties šais standartos. Bija tādas uh, prognozes, ka pasaules lielākā daļa aizvirzīsies prom no IFRS, bet tā tas nenotika. Vairāk nekā trešā daļa Japāņu uzņēmumu izmanto IFRS tiešā formā. Uh, Uh, Ķīnā arī tiek izmantot gandrīz uh, identiski standarti, arī, standarti un arī Indija ir spērus lielus soļus, tā kā konverģences process pārējā pasaulē ir turpinājies. Un var tiešām teikt, ka tas ir reāli globāls standarts ja mums izdosies, es ceru, jums izdosies konsolidēt IFRS izmantošana visā šais valstīs un neies eh, paši savu ceļu, tad eh, arī ASV uzņēmumi sāks eh, domāt par to, ka viņi tikai būs ieguvēji, ja izmantos tos pašus standarts, kā Eiropas uzņēmumi un citi. Un man ir arī personisks viedoklis, visi pat nepiekrīt, bet nu, tā tad šī ideja par kopējo auditu ir katastrofāla. Ja uh, divas, divi auditoru uzņēmumi ir atbildīgi par auditu, tad uh, atbildību neuzņēmas neviens būtībā. Nu, var teikt, jā, šie auditu uzņēmumi ir uh, cietuši neveiksmi, nu tad uh, tagad to divkāršosim šo darbu, bet tas neko nelīdzēs, jo tas tikai Uh, stiprinās oligopolus auditu jomā, jo ir tikai daži uzņēmumi bieži, un ja vēl jāizmanto no tiem obligāti divi, manuprāt, tā ir ļoti slikts, tā, slikts risinājums. Apvienotā karalists noteikti no tā atteiksies un ir tiešām skaidri jānodala audita pakalpojumu un konsultācijas pakalpojumu. vadot eh, audita komitejas, eh, ir problēma tāda, ka ir arvien grūtāk eh, atrast cilvēkus, kuri vispār gribētu veikt šos auditus. Mm, priekšstādātājs riņu grupa nevienu nav pieteikusi, ID arī nav nevienu runātāju pieteikusi. Nu, tad vārds Sveram Gigoldam zaļo grupas vārdā. Jā, prieks ar jums tikties uh, jaunajā sasaukumā. Es atceros, ka mums arī iepriekš ir bijušas ļoti interesants viedokļu apmaiņas. Uh, un liels prieks tikties atkal ar Līkanenu kungu, kurš tagad pilda jaunus pienākumus. Man būtu eh, paticis, ja arī citi jūsu eh, priekšlikumi būtu guvuši likumdevēja atbalstu, runājot par banku struktūru reformām, bet ir prieks jūs redzēt šajā jaunajā amatā, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai eh, tā tad norādītu uz mūsu attiecību pamatu nostādnēm. Jūs zināt, ka mūsu sasaukuma galvenais uzdevums ir īstenot zaļo kursu, tam ir plašs atbalsts, un tagad notiek debats par to, kā tas ietekmēs uzņēmumu grāmatvedību. Un Hogerforst kungs norādīja, ka šeit ir vairāk runa nevis par uh, konkrētiem skaitļiem, bet par citām lietām, un Andersona kunga dokumentā ir uh, rakstīts, ka šeit uh, būs um, uh, papildu izmaksas norādītas atskaitēs, uh, kad tas viss realizēsies. Es gribu teikt, ka šīs, tas ar to nepietiek. No jums interesētās puses gaida kaut ko vairāk. Mums arī iepriekš ir bijusi viedokļu apmaiņa par nodokļu jautājumiem. Tagad jums būtu jārēģē uz to, ko prasa parlaments un komisija jūs eh, būs tagad interesants pārbaudījums, cik eh, labi jūs reaģēsiet uz mūsu priekšlikumiem, un Likainen kungs, eh, es gribētu zināt jūs domas par to, vai varētu būt tā, ka daži jūsu dalībnieki no Eiropas tiks demokrātiski ievēlēti jo e, šai iestādēji nav saiknes ar e, demokrātiskām vēlēšanām, un Eiropai principiāli šī situācija būtu jāmaina. Par otro jautāju. Mums ir e, konstitūcija, tātad kas ir mainījies kopš mūsu dibināšanas, ir uzraudzības padome. Uh, un uh, uh, komisija ir atbildīga jūsu priekšā, tā tur ir pārval, pārstāvēta, bet uh, nu, mūsu pilnvarnieki nav tieši ievēlēti. To, ja ir tāda reāli globāla organizācija ar 144 valstīm, kas ir pārstāvēts jautājums, vai ir tik viegli nodrošināt šīs demokrātiskās vēlēšanas? Tālāk es ar lielu interesi iepazinos ar zaļo kursu. Ir ļoti slavens uh, franču ekonomists Kristians Golfjē, kurš rudenī ir publicējis grāmatu, norādot, ka visa efektīvākais instruments ir nu, oglekļa nodoklis, bet problēma ir tāda, ka visi piekrīt mērķim, ka ir jācīnās pret klimata uh, Uh, sasilšanu, bet kad tiek ieviesti konkrēti pasākumi, tad ir grūti, ļoti grūti politiski tos īstenot. IFRS ir vērsta uz investoriem. Mums ir jāsako uh, attīstībai pasaulē investoriju Uh, nu, sūdzās par to, jā, ka agrāk vienmēr bija tā, ka visi vēlējās tikai uh, saņemt vienu uh, skaitlī peļņu, tīro peļņu, bet uh, patiesībā ir uh, daudz labāk uh, jāsaprot, kādas ir investīcijas, ir jāsniedz vairāk informācijas par šiem jautājumiem, un esmu, tātad es labprāt arī piekrītu jūsu viedoklim. Hogerforsts, es gribu teikt, ka atpē, attiecībā uz ilgspējas, ilgspējas uz, uzskaitīšanu, protams, nav viss kārtībā, to es negribu apgalvot. Šeit ir daudz spēlētāju, standarti šajā jomā ir fragmentēti. Un to, uh, šis uzdevums nav viegls, un arī mums nav pagaidām skaidrs, kāda loma mums būtu jāspēlē. Uh, Ir divu veidu ilgspējības standarti. Vien, na, viens veids ir saistībā ar uh, uzņēmuma finanšu nākotni. Otri standarti arī ir pamatoti, bet ar citu skatījumu, ar jautājumu uzņēmumam, ko jūs uh, dodat planētas nākotnē un sociālajai stabilitātei. Tas nav mūsu DNS Mēs varam to visu izpētīt, izvērtēt. Otrs standārts vairāk saskan ar mūsu uzdevumiem, bet par to mēs domājam. Un es nevēlos uh, norādīt, ka viss ir pilnīgā kārtībā. Uh, Bet, ja šie jautājumi kļūst nopietni uzņēmumiem, tad tas viss arī uh, atspoguļosies finanšu rezultātos, finanšu darbības rezultātos. Tālāk Epinkungs no ECR. Vispirms sveicu abus kungus, pazīstu jau diezgan ilgu laiku, Hogarforst kungu un Līkainen kungu, kurš savulaik strādāja komisija um, Bolkensteina laikā un bija uh, Oli Rēna kabineta vadītājs. Tātad mēs visi atbalstām zaļo kursu, lai mazinātu klimata uh, pārmaiņu ietekmi. Uh, Eiropas Savienība vēlas tērēt miljārdus un triljonus cīņā pret klimatu pārmaiņām, un EIB vēlas uh, izlaist zaļās obligācijas, bet vēl nav panākt vienošanās par to, kuri projekti tad būs īsti zaļi ne, un uh, arī certifikācijas sistēma vēl nav izstrādāta. Vai jūs, kā uh, Uh, grāmatvedības standārtu padome varētu arī palīdzēt izvērtēt, kuri projekti ir zaļi, kuri ir brūni, un vai nepastāv, nepastāv risks, ka šeit būtu pārāk liela politiska ietekme un ka tas ierobežotu brīvo konkurenci un uh, ka tas nostiprinātu subsīdiju sistēmu. Subsīdijas tiek maksāts no nodokļu maksātāja naudas, un būtībā tad mēs nonāktu pie valsts plānotas ekonomikas. Kā jūs uz to visu skatāties? Mana dzīve, uh, vadot manu fondu, jau ir gana sarežģīta. Uh, pat uh, grāmatvedība var būt politiska, bet es esmu priecīgs, ka šāda veida problēmas man nav jārisina, kāds jārisina jums. Tas tiešām ir ārpus manas kompetences, taču varu iedomāties, ka veidot zaļo taksi ir ļoti sarežģīti, un eh, es esmu lasījis avīzēs, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu, piemēram, atstāt uh, ārpus uh, zaļā ietvara uh, atomenerģija. Ja jūs domājat, ka CO2 ir tas lielais nelabais, tad par to var padomāt arī citādi, jo gal galā te ir runa par galējo politisko lēmumu, bet, nu, nav jau mans uzdevums. Uh, par to domāt. Es kā pilsonis varu ļauties šādām pārdomām, taču es kā starptautiskās grāmatvedības standarta padomas priekšsēdētājs nevaru te nākt klāt ar kaut kādu atzinumu. Es domāju, es ar visu cieņu risinājumu meklējumu varu nodot jūsu rokās. Vēl divi komentāri par šo lietu. Es atgriežos pie oglekļa nodavas jo Somija bija pirmā, kas piedāvāja 1900. 89. gadā ieviest eh, šādu ogļu nodokli. Tas nebija īpaši populārs, taču gadu vēlāk to ievies eh, Zviedrija. Es uzskatu, ka jādarbojas pamata ekonomika. Jā, galējā, galējības ir iekļautas, un tas ļauj darbot tirgu, darboties tirgu, un tad tas ir iedara. Ja jūs tad pāriet pie šī zaļā finansējums ietvaru, tad svarīgi, lai tas būs pēc iespējas skaidrāks, svarīgi, lai cilvēki zina, ko tas īsti nozīmē. Un eh, taksonomija, ja, eh, nodokļi šai jomā ir labais risinājums. Es saprotu, ka nekāds vieglais process tas nebūs. M mēs mācāmies eh, procesa gaitā ja būtu kaut kāda krāpšanās vienkārši e, izmantojot e, tagadējo modi, ka lūks, jo zaļāks, jo labāks, tad, e, tad no tā lab, labāk nebūs. Nu, vēl paliek daudz neatbildēt jautājumu. Paldies! Neredzu, ka kāds no koja gribētu izteikties, vai vēl kāds otrais runātais no ETP grib izteikties. Ja nē, tad Pauls Sanaks no sociāldemokrātu politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētājs. Saka Tanga kungs, es saprotu, ka ļoti svarīgas ir šīs diskusijas arī atlaides nodrož, um, apdrošināšanas nozarē, taču koncentrēšos uz kaut ko strateģiskāk. Uh, prezentācijā parasti tiek uzsvērti uzņēmuma finanšu rezultāti. Ja es runāju par pensijas fondiem, tad eh, viņi vienkārši meklē datus no nu, uzņēmumiem. Viņus neinteresē to, kā ilgspējīgums ietekmē kaut ko plašā nozīmē. Viņus interesē finanšu ietekme katrs pensiju fonds mēģina saņemt, iegūt datus par šo aspektu. Jūs teicāt, ka jūs apspriežat šo lietu, taču vai nav pašsaprotams, ka mums vajadzīgs standartizēti dati par eh, daudziem faktoriem uzņemot? Jāņem taču vērā, ka Eiropas Savienībā ir gaidām nefinanciālo, not, nefinanciālo noteikumu direktīvu, un uh, tās virzība arī ir vērsta uz šo aspektu. Paldies par jautājumu. Es zinu, tāpat kā jūs, ka, piemēram, Nīderlandes institucionālie investori, kas uh, viņi ļoti vēl saņem šādu veidu informāciju, viņi ir sagatavojuši dokumentu, lūdzot mūs to darīt. pilnvarotie izskata šādu iespēju pat laban. Taču vēlos jums sacīt šādi. Lai arī kādos apstākļos mēs strādātu, mūsu uzdevums ir vien ļoti svarīgs. Mēs neuzskatām, ka tas tiek apdraudēts. Jūs runājat par eh, ziņošanu par ilgspējību. Mēs domājam, tas ir labs papildinājums ziņojumiem par finanšu aspektiem vien pirms desmit gadiem, kad es kļuvu par starptautiskās grāmatvedības standarta padomas, priekšstādā neviens nerunāja vēl par šiem aspektiem. Tagad mēs uh, pārvaldības komentāros arī iekļaujam šo ilgspējības aspektu. Mēs sniedzam savu ieguldījumu šajā jomā. Tas, cik lielā mērā mēs to varam darīt, Nu, tas ir jautājums, par eh, ko mums vēl rūpīgāk jāpadomā. Protams, mēs varam piemēroties moderniem laikiem, taču jums ir jābūt piesardzīgiem neiesaistīties tādā darbībā, kas patiesībā nav daļa no jūsu DNS. Tas ir jautājums, eh, ar ko mums tagad darīšana. Un tomēr es redzu, ka ir vajadzīgs, vajadzīga ziņošana konkrēti par ilgspējīgumu. Tas ir daudz sarežģītāk nekā ziņošana par finansēm. Tas drīzāk skatās nākotnē, nevis atskatās pagātnē. Tas tad būtu daudz precīzāk. Mēs jau daudz politiskos apsvērums ņem vērā, un skaidrs, ka tā lieta arī kļūst daudz politiskāk nekā tas bijis līdz šim, kam pie kā esat pieraduši. Uh, Tas nav jautājums, uz kur mums viegli atbildīt, atbildēt, mums tas jādara piesardzīgi, taču mēģinu, mēģinu jums stāstīt, ka mūsu domāšanas veids attīstās. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Lūdzu, pavisam ātri. Es ceru, ka ziņošana par finansējumu arī raugās nākotnē. Šķiet, ka šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Es nesagaidu, ka jūs tūlīt pat izstrādāsiet visaptvarošu pieeju. Taču mani uztrauc tas, ka, ja jūs vienkārši runāsiet vien, tad neko jūs nesāksiet, jo patiesībā darāmā ir ļoti daudz un tur daudz ko var paveikt. Jums ir kaut kas jātīst, un lai to attīstītu, vispār jāsāk, jāķers tam klāt, jā, tā ir, taču jāņem arī vērā tas, ka ir daudz organizāciju pasaulē, kas ar to jau nodarbojas, un kas ir paveikuši darbu ļoti labi. KRI, SSB. Viņi, šīs organizācijas jau darbojas, un tās jāizmanto. Es vēlētos, ka tās sanāktu kopā, izveidotu tādu kā globālo standartu noteikšanas organizāciju. Tā ir globāla problēma, un, protams, katram jādara sava daļa, taču es cerētu, ka tiks izstrādāti globāli standarti, lai šo problēmu risinātu, jo problēma ir uh, labi pazīstām, tā ir lielākā globālā problēma, ar kur saskaramies, bet, nu, es ar visiem runāju. Ērķi arī runā ar daudziem cilvēkiem. Nu, mēs tātad par to domājam. Bet šādas nostājas mums jāpaņem ļoti piesardzīgi. Labi, paldies. Mūsu rīcībā ir vēl dažas minūtes brīvā mikrofona procedūrai. Varat pieteikties. Jā, ka Junas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdē. Mani interesēja tas uh, slaids, kur jūs parādējāt uh, eh, jā, at, jurisdikcijas uh, Japānu, Koreju, Vāciju un uh, atdevi no investīcijām. Tas ir sarežģīts jautājums no grāmatvedības viedokļa un arī attiecībā uz patērētāju uzvedību. Vai jūs varat paredzēt, cik ilgi uh, šādas prognejas par reālajām nominālajām vērtībām, kas iekļautas finanšu ziņojums uzņēmumiem pensijas fondiem, ar vien būs spēkā, jo dažas aplēs ir tādas, ka tas šīs negatīvās likmes varētu turpināties vēl desmit gadiem ilgi, un tas nozīmē to, ka daži daž no šiem uzņēmumiem, varbūt pat grupas, varētu bankratēt, ja jūs uh, šīs likmes tagad ņemt vērā? Un uh, kā, kā jūs, kādu jūs paredzētu notikumu attīstības gaitu? Varbūt cits iestāds varētu iesaistīt. Labs jautājums. Dažas valstis ir tiešām drosmīgas, kā Koreja, piemēram. Koreja pieņems pres 17, un viņi izmanto šo iespēju pārkapitalizēt savu industriju, jo uzņēmumu ir vajadzīgs kapitāls. daudzi Vācijas um, apdrošināšanas uzņēmumi nav AFRS, tāds starptautiskā fonda pārziņā. Es tikai varētu cerēt, ka Eiropa mazliet virzītos ātrāk, lai mēs varētu apstiprināt tātad šo standārts un mēs varētu ātrāk ķerties klāt šai problēmai. Es Esmu bijis valstī, kur viens no vietējiem apdrošinātajiem teica, ka mums e, regulējošā iestāde aizliedza e, pārdot vienu no mūsu produktiem, jo tas e, rada zaudējumus. Un pēc iespējas drīzāk ir jāparāda, ka situācija uzlabojas, un pat labam tā tā nav. Ja jūs varat apliecināt, ka situācija uzlabojas, tad tas vieš cerības. Bet es saprotu, ka tas būs ilgtermiņa problemātisks jautājums gan apdrošinātāju uzņēmumiem, gan bankām. Eiropas bankas gandrīz visas ir zem nominālās vērtības, un tas ir tās pašas problēmas dēļ. Ļoti grūti ģenerēt naudu kontinentā, kur daudzas bankas vēl ar vienu ir novaināts, tā ir nopietna problēma. So no more... Tad neviens cits nevēlas izteikties, tā vēlos pateikties Hoherforsta kungam un Likanena kungam. Mums vēl ir viens cilvēks pieteicies brīvajā mikrofonā un mūsu rīcībā vēl ir laiks. Merci de, de... Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es atgriežos pie šī jautājuma. Es esmu jauns deputāts šajā komitejā. Un es gribēju runāt par ilgtspējības standartiem. Dažās valstīs, piemēram, Francija, jau ir pieņemti. In RSE ziņojumi, ne finanšu atskaits, kas ir obligāti lieliem uzņēmumiem. Papildus tam lielie uzņēmumi sāk veidot tā saucamo universālo grāmatvedību, kas eh, palīdzētu, kuras mērķis ir pabeigt eh, finanšu atskaiti ar uh, uzņēmumiem savās teritorijās, kas nodarba, uh, uh, ņem vērā pozitīvos, negatīvos aspektus. Piemēram, bioloģiskā daudzveidība ir viens no radītājiem. Un, tāpat arī negatīvo ārējo ieteikumu iedarbību CO2 bilanci, piesārņojums, ne, negatīvi ieteikums bioloģisku daudzveidību attiecīgajai teritorijai. Vai uh, Šādi pasākumi ir iekļauti jūsu pieejā, un ja tādu nav, tad vai jūs un kā domājat to īstenot? Uh, Paldies, uh, lūdzu atbildiet īsi. Es zinu, ka Francijā ir ļoti plaši tieši tiesību akti jau spēkā. Uzņēmumam jā, ir jāsniedz informācija par veselu spektru aspektu. Francijas gada ziņojums šī apsveruma dēļ ir liels. Tas ir vidēji 400 lapas puses, tas ir par, piec, pie, par pus vairāk nekā Vācijas sagatavoties ziņojumi. Atbildot Tanga kungam, viņš būtībā uzdev to pašu jautājumu, kā jūs, es varētu atkārtoties. ASB turpmāk arī fokusēsies uz finanšu informāciju. Mēs skatām šīs problēmas plašākā kontekstā, un mūsu pilnvarotie to dara ļoti piesardzīgi, detalizēti. Bet es domāju, pat labāk vēl ir pāragri no mūsu puses teikt, uh, kā, kāda varētu būt nākotne. Paldies mūsu runātājiem! Atsāksim balsojumu darbu 12. ar balsojumu. Paldies! Hello! Esiet sveicināti, visi lūdzu ieņemiet vietas. Okay, before... Un pirms mēs pāriem pie oficiālās balsošanas, mēs e, izpildīsim testa balsojumu. Sākam balsot!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 Okay, so now we can start and uh, vote the first. Tagad pirmais ziņojums. Banka Savienības gada pārskats 19. gads. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. B kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 74. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss. Pār, nē, pārbaudām 74. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk E kompromiss par pret atturas pieņemts. 108. grozījums par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. I H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas e, pieņemts. Nākošais ir 136. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Nākošais ir kompromiss M pār pret atturas pieņemts pieņemts kompromiss N pār pret atturas pieņemts. Nākošais ir O kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākošais ir 126. grozījums par pret at pārbaudām. Sākam balsot. Close the vote. Ap Beidzam balsot. Pieņemts. 175. grozījums par pret atturas pieņemts. 176. grozījums par pret atturas pārbaudām elektroniski. Izskatās noraidīts, tomēr pārbaudām. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, celiet lūdzu kārtīgi rokas. Nākošais 11. paragrāfs, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromiss Q par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 atturas noraidīts. 200 pār. Baudām elektroniski 237. Beidzam balsot. Pieņemts. 239. par pret atturas noraidīts. Kompromiss AB par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss AC par pret atturas pieņemts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts pieņemts. Tālāk 276. grozījums par against abstention. Eh, par eh, atturas noraidīts. Kompromiss AF par pret atturas pieņemts. 23. paragrāfs par pret atturas pieņemts. Citējumi blokā no 1 līdz 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk 4 pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Sākotnējs teksts piektajā citējumā par pret atturas pieņemts. Sestais citējums, mutisks grozījums. From Renew. No Renew grupas. We are on citation 6. Šis ir sastais citējums, mutiskais grozījums, ko iesniegusi Siriņū grupa. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Liekam uz balsojumu, mutisko balsojumu. Mutisko grozījumu par, par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji citējumi no 7 līdz 9 blokā par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Tālāk blokā balsojums citējumi no 11 līdz 14 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums no referenta 14. grozījumam. Vai ir iebildumi? Liekam uz balsojumu mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Sastais atkrīt. Tālāk vēl viens mutiskais grozījums no referenta. 14b citējumā iebildumu nav liekamas balsojumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 8. un 9. grozījums tie ir identiski par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk blokā citējumi no 15 līdz 22 par pret atturas pieņemts. Tālāk eh, grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Sākotnējs teiks 23 par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret pretsaturas pieņemts, sākotnējs teksts 24. par pretsaturas pieņemts, 20, 12. grozījums par pretsaturas pieņemts, tālāk blokā no 25 līdz 27 par pretsaturas pieņemts. 13. grozījums par pretsaturas atturas eh, pieņemts 14. par pret atturas pieņemts 15. par pret atturas pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pie, pieņemts. 17. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Un tagad teksts kopumā, kā tas ir grozīts, personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 pār 9 pret 54 nobalsojuši kopā. Okay. Now we... Tagad balsosim par ES konkurences politiku ziņojums. Grozījums 31 par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Divsimt četrdesmit pirmais grozījums par pret atturas pieņemts atturas jāpārbauda rezultāts. Sāksim balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. 63. grozījums par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 77 par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. 136. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. par pret atturas pieņemts, kā kompromiss par pret atturas pieņemts, 109. grozījums par pret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 atturas noraidīts. 155. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 178. grozījums par pret atturas jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. O kompromiss par pret atturas pieņemts. P kom, PA kompromiss par pret atturas pieņemts. 202. grozījums par pret atturas jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. 152. grozījums par pret atturas pieņemts. 194. grozījums par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. T kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. 239. grozījums par pret atturas pieņemts. 240. par pret atturas pieņemts. 244. par pret atturās. Jāpārbauda rezultāts, sāksim balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balsts pārsvaru 246 par pret atturas noraidīts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. grozījums par pret atturas pieņemts. 274. grozījums par pret atva, jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 257 par pret atturas. Izskatās, ka pieņēmts. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 257. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss dubult V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 atturas pieņemts. 91. grozījums par pret atturas pieņemts, 215 par pret atturas noraidīts, 117 par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 298. grozījums par pret atturas noraidīts. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. 121. grozījums par pret atturas pieņemts 125 par pret atturas jāpārbauda rezultāts, sākam balsot elektroniski. Beidzām balsot. Pieņemts. 299 par pret atturas Lūdzu, celiet rokas, jo nevar redzēt, kā jūs balsojat. Tātad balsojam elektroniski par 299, lai pārbaudītu rezultātu. Beidzam balsot. Noraidīts. 301 par pret atturas. Paldies, pieņemts.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 Kompromiss AF par pret atturas pieņemts. Kompromiss AG par pret atturas pieņemts. 327. grozījums par pret atturas pieņemts. 329. par pret atturas pieņemts. 329. otrā daļa par pret atturas pieņēmts. AH kompromiss par pret atturas pieņēmts. AI kompromiss par pret atturas pieņēmts. Trīsdesmit piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par ceturto ievilkumu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums un piektais grozījums ir identiski par pret pret atturas noraidīti. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septiņi par pret atturas pieņemts mutiskais grozījums 17. B ievilkumam. Ja nav iebildumi, tad balsojam par pret atturas pieņemts. AJ kompromiss par pret atturas pieņemts. AK kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas noraidīts. Tagad mutisks grozījums C apsvērumam, ja nav iebildumi, tad balsojam par pret atturas pieņēmts. Pirmais paragrāfs Inta par pret atturas pieņemts. Para, pirmais paragrāfs otrā daļa Inta par pret atturas pieņemts. Inta divi par pret atturas pieņemts. Trīs par pret atturas pieņemts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 pieņemts 15 par pret atturas pieņemts 16 par pret pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski 16. paragrāfs Inta Beidzām balsot. Pieņemts. Agri 5. paragrāfs par pret atturas pieņemts. 7. paragrāfs par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts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 Tagad par tekstu ar grozījumiem balsojam personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 5 pret un 18 atturējušies. Pieņemts. Okay, now... Labi. Tagad balsojam par nākošo darbu kārtības punktu. Nu, būtu jābalso par eh, Eiropas ekonomikas politikas eh, pusgadu 2020. gadam. Par šo tematu mēs balsotu, taču koordinātori priekšsēdētāja lūdzu klusumu. Lūdzu minūti šim svarīgam paziņojumam. Koordinātori šorīt pieņēma lēmumu atlikt balsojumu uz marta pirmo nedēļu. Mēs uh, lūdzām, lai 4. marta rīta pusē 8.30 notiks šis balsojums gaidām apstiprinājumu šim laikam. To sagaidīsim līdz šīs dienas beigām. Tātad uh, apstiprināsim jums, ka 4. martā 8.30 būs balsojums par šo ziņu.